Va bene. Rapporto PAC kompromisu. Tā, paksas ziņojums, kompromiss grozījums 6 par pirmo. Kurš par? Pret. Pieņemts. Septītais kompromiss vispārējais atkarīgs. Septītais kompromiss par. Pret. Pieņemts. Tālāk astotais, kas par? Pret. Pieņemts. Kompromiss. Tā. Pret. Pieņemts. Pārbaudām. Labi elektroniski. Par 69. Pēc tam balsot. par 69. Tātad balsojam par 69. Beidzam balsot. Trīs un četri balsoja par, līdz ar to pieņemts. Labi. Tālāk, pirmā daļā divās daļās balsojam. Pirmā daļa, tad kas pār pret Noraidās nu, otrā daļa. Pret. Pieņemts. 71 par pret. Atturis pieņemts. Atsaukts tālāk nākamais 373 par pret. Noraidīts. 67, 76 piedodiet tālāk. 77. Atkal 77 par. Pret atturas 78 par. Pret noraidīts 79 par. Pret atturas pieņemts. 80. grozījums par. Pret atturas. Nu ko? Tālākais grozījums numur divās daļās, tad 81. par pirmo daļu pret pieņems. Otrā daļa par pret noraidīts. Tālāk 85. grozījums par pret par pret noraidīts. 86 par pret Atvainojos. Tātad mums bija jāskatās 801, tā kā otrā daļa tika nobalsot, tad 86 atkrīt līdz ar to 808, kurš par pret noraidīts. Tālāk 89 par pret atturas 90 par, pret, pieņemts. 91 par, pret, pieņemts. Tālāk kompromiss grozījums numur 9 par, pret, pieņemts. Tālāk kompromiss 10 par, pret. Tālāk 102 par, pret Noraidīts kompromiss 11 par. Pret. Pieņemts. Tālāk 107 par. Pret. Pieņemts. 108 par. Pret. Noraidīts 109 par. Pret. Pieņemts. 110 par. Pret Pārbaudīsim elektroniski. 110. Lūdzu. Nē, pieņemts. Labi. Mutiskais grozījums numur 3. Par. Pret. Pieņemts. 115. Piedodiet. Tā kā pieņemts jau tādā. Eh, tālāk 117 par. Pret. Noraidīts. 118 par. Pret noraidīts. Tālāk kompromiss pret pieņemts. Tālāk kompromiss numur 13 par Tātad kompromiss 13 par pret pieņemts. 125 par pret at, pieņemts. 126 pret pieņemts. 127 par pret. Pārbaudīsim. Sākam elektroniski balsot par 127. Sākam balsot. 127 elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 128 par. Pret. Pieņemts. 129 par. Pret. Pieņemts. Kompromiss 14 par. Pret. Pieņemts. Tālāk kompromiss 15 par. Pret Pieņemts. Tālāk 136 par pret. Pieņemts. Tālāk kompromisums 16 par pret. Pieņemts. Tālāk kompromisum ar 17 par pret. Pieņemts. Tālāk 160 par pret Pieņemts. Tālāk kompromiss 18 par. Pret. Pieņemts. Tālāk kompromiss 19 par. Pret. Pieņemts. 169 par. Pret. Noraidīts. 170 par. Pret. Pieņemts.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 pret. Pieņemts tālāk 181 par pret. Noraidīts 183 par pret. Pieņemts 182 par pret. Pieņemts 184 par pret. Pieņemts 185. Mm, atkrīt jo 184 pieņemts, 186 par, pret, pieņemts, 187 par, pret, pieņemts, 188 par, pret, noraidīts 189 par, pret, pieņemts 192 daļās, pirmā daļa par, pret, Noraidīts otrā daļa par. Nu, labi, pārbaudām elektroniski pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad 54 balsojuši, 205 pār, 29 pret. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot par. Pret. Noraidīts. 191 par. Pret. Noraidīts. Kompromiss 1. Par. Pret. Pieņemts. Tālāk desmitais par. Pret. Noraidīts. 11 par pret pieņemts. Tālāk kompromiss 2 par pret pieņemts. Tālāk grozījums 18 par pret pieņemts. 19 par pret pieņemts. 20 par pret pieņemts noraidīts. 21 par pret noraidīts. 22 par pret noraidīts. 23 par pret pieņems. Grozījums numur 25. Tātad 25 par pret pret pieņemts. Lūdzu. Divpadsmitais grozījums. Atkrīt tikai otrā daļa, ja tiek pieņemts otrais uh, kompromiss grozījums. Par pirmo mums vēl jābalso par tātad 12. pirmo daļu. Tātad par 12. Par pirmo daļu balsosim. Labi. Balsojam par pirmo daļu. 12. pirmā daļa par. Pret. Noraidīt. Tālāk. 25. Jau nobalsojam. Labi, 26 par pret noraidīts. 27. divās daļās. Pirmā daļa par pret noraidīts. Otrā daļa par pret pieņemts. 28. Par pret pieņemts. 29. Par pret pieņemts. Tālāk grozījums 30. Divās daļās. Pirmā daļa par pret pret Nu labi, pārbaudām elektroniski. 31. daļa. Lūdzu, sākam balsot. Trīsdesmitajā grozījumā. Tad balsojām, beidzam balsot, rezultāts 22 pret 33. Tātad noraidīts. Un vēl ir arī viena balss un divas jāpieskaita. Otrā daļa tālāk par pret. Pieņemts. 31 par pret. Noraidīts. 32 par pret. Noraidīts. 33 par pret Pieņemts. 34 par pret. Noraidīts. 35 par. 35. Trīsdesmit pieci par. Aha, atsaukts. Nu labi. Man tas nebija atzīmēts. Labi, mutiskais grozījums par pret pieņemts. 36. Nē, tas atkarīgs, jo pieņemts mutiskais. 37, 47 eh, par pret noraidīts. Noraidīts. 39 par pret pieņemts. E, noraidīts. 40 par pret pret pieņemts 41 par, pret pieņemts 42 par, pret pieņemts 43 par, pret pieņemts kompromiss numur 3 par, pret pieņemts 44 par, pret 45 tātad Noraidīts. Tātad 45 pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Nu, ko mēs redzam? 26 pret, 29 pār. Vēl pieskaitot balsis. Plus 2. Tātad eh, pieņemts. Mocīgais grozījums numur divi. Par. Lūdzu vārdu. Lūdzu, Bocko. Jā, paldies priekšsādātājiem. Sociāla un demokrāta vārdā pieprasām šādu grozījumu mocīgajam grozījumam. Lūk, šādu grozīt tādu. Tāpat laikā, tā kā vairākas dalībvalstis vēl nav ratificējušas SAA. Līdz ar to kavējot integrācijas procesu, aicinām šīs valstis nekavējoties ratificēt. Esmu pret šo grozījumu, jo, un ja tas būtu sacījums arī manu valsti, tad es arī viņu sauktu vārdā, tāpēc, ka tie, kas nav izdarījuši, sauksim viņus īstajā vārdā. Lūdzu, kolēģi, balsosim pret šo grozījumu piedāvājumu, par mutisko grozījumu, pieņemsim šo mutisko grozījumu jau piedāvātajā sākotnējā redakcijā. Tātad es sagaidu, kad mēs paliekam pie manas iesniegtā mutiskā grozījuma. Nu tad balsojam par mūzisko grozījumu sākotnējām redakcijām. Kas par? Pret. Pieņemts. Nu ko? Četrdesmit astoņi noraidīts. Četrdesmit deviņi par. Pret. Pieņemts. Piecdesmit piecdesmit par. Pret pieņemts. Kompromiss numur 4 par pret pieņemts. Tālāk kompromiss 5 par pret pieņemts. 54 par pret pieņemts. Tā, tālāk blokā balsosim par atlikušiem grozījumiem par citā, citātiem ielūkumiem. Kas par? Pret. Pieņemts. Grozījums numur 4 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 5. Un tad beidzamais kopējais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Nu, to. 50 tātad balsojuši par, 48 plus 2, un līdz ar to apsveicam referenti. Tā, nākamais balsojums. par demokratizācijas instrumentu. Par blokā 1 līdz 3, kas pārpret pieņemts. 4. atsaucas tālāk par 9 par pret pieņemts. Atsaukts tālāk 5. Balsojam par 10. par pret pieņemts. 7 par pret pret noraidīts, tālāk 8 ir atsaukts, 6, tālāk 11 par pret pieņemts, 12 par pret pieņemts, 13 par pret pieņemts, elektroniski balsojam par grozīto redakciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad 45 plus 2, tātad pār, pieņemts. Tad par rezolūciju kopumā sākam balsot elektroniski. Nu, ko? Šķiet, ka vairs kolēģi noguruši, ka vairs negrib balsot. Nu, vismaz neievērtojiet savas balsošanas kārtas, lūdzu izdariet to. Nu, labi, beidzam balsot. 46 plus 2 par 48. Tātad nozīmē, ka viens ir bijis pret. Tālāk Pakistāna. Tikai viens grozījums, kas par pret noraidīts. Nu labi, pārbaudām elektroniski. Lūdzu. Elektroniski par vienīgo grozījumu. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Labi. 32 plus 2 apsveicam. Un tālāk elektroniski balsojam par rezolūcijas eh, gala priekšlikumu. Sākam balsot. Nu, godēti kolēģi, lūdzu balsojiet. Ja jūs mašīnas nedarbojas, tūlīt arī būsim izsmēluši balsošanu. Nu, kāds atkal nav nobalsojis. 48 no 54 tikai balso. 48 plus 2 par, 4 pret, apsveicām referentu. Teskundze. Labi, 5 minūšu pārtraukums tehnisks. Onorevole Kilnīsim vēl intervenīre. Prego. Je vous remercie, monsieur le président. Jā, priekšsēdētāji, pavisam īsi es vēlējos pateikt, ka esmu vīlusies, ka mēs esam pieņēmuši šādu lēmumu. Protams, mēs vēl pilnībā neesam pabeiguši savu darba procesu, jo Lība noteikti vēl paudīs savu viedokli. Es vēlētos vien teikt, ka deputāti nav izmantojuši vēsturisko iespēju rīkoties drosmīgi un, diemžēl, neviens nav ņēmis vērā to, ko eh, vairākas nevalstiskās organizācijas teikušas. Mēs noteikti novā, nožēlosim vēlāk šo balsojumu. To, kas esam balsojuši šādā veidā, diemžēl mums bija jādod konkrēti piemēri. Un Es arī nožēloju to, ka Malmstrēms kundzes vārds būs saistīts ar tik vāju dokumentu, kas tik maz aizstāv cilvēktiesību nu, cīnītājus. Grazie per il suo intervento finale. Abbiamo una pausa di 5 minuti. Paldies par jūsu komentāru un tagad 5 minūšu tehnisks pārtraukums. Dell'aula. Si spostano le scene. Si spostano le scene. Cambio.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

par to, kas noticis saistībā ar Izraels uzbrukumu humanitārajam konvojam, kā rezultātā gājuši bojā vairāk aktīvisti. Pirms mēs sākam šīs debatas, es vēlētos jūs informēt, kāpēc kops priekšsēdētāji prasība šī diskusija par militāro intervenciju notiks divās atsevišķās kārtās. Tātad būs divas atsevišķas debašu kārtas. Tātad būs divas atsevišķas debatas, un es vēlētos, lai jūs ievērotu procedūru. Vispirms pirmajā daļā mēs uzklausīsim vēstnieku Fernandes Ariasu. kas mūs iepazīstinās ar Eiropas Savienības nostāju un augstās pārstāvis paziņojumiem, pēc tam mēs diskus, diskutēsim par šo punktu un tad uzklausīsim vēstnieku Rielu uzstāšanos un pēc tam jūs varēsiet uzdot savus jautājumus. Vairāk arī man nekas nav sakāms. un bez liekas kavēšanās dod vārdu Fernandesam Ariesam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka uzaicinājāt mani uz ārlietu komitejas sanāksmi. Uh, lai dot man iespēju paskaidrot, ko Eiropas Savienība ir darījusi pēc eh, šiem incidentiem, kas notiek vakar agri no rīta. Kad, kā jau jūs minējāt, humanitārie kuģi centās nokļūt gazas sektorā. Vēlos pateikt, ka šodien tāpat kā citās reizēs, es esmu arī ārsta, augstās pārstāvis eh, vārdā, jo ir notikušas vairākas sanāksmes vakar un arī šodien par šo jautājumu. Vispirms es vēlētos dažos vārdos pateikt, kāda ir bijusi nekavējošā rīcība no Eiropas Savienības puses Katrīnā Štone da, tikai dažas stundas pēc notikumiem sazinājās ar iesaistītajām pusēm, ar ārlietu ministru Libermanu, un šorīt viņi sazinājās ar palestīniešu pašpārvaldes premjēru Fajadu, Izraels vēstnieku, kas ir ieradies šodien uz šo sanāksmi. Ar viņu sazinājās Ashtons kundzes vārdā kabineta vadītājs, vakar tas notika. Viņa aicināja organizēt sanāksmi, lai sagatavotu deklarāciju, kurā būtu ietvērta atbildes reakcija un vairāk elementi, kas definē Eiropas Savienības nostāju un reakciju uz notiek, notikušo. Tā bija ļoti ātra reakcijas atbilde no augstās pārstāvis puses. Viņa aicināja pieņemt kopīgu Eiropas Savienības nostāju, un to mēs arī darījām vakar uh, politiskajā un drošības komitejā. Jo šis uh, incidents bija ļoti smags un traģisks ar traģiskām sakām. Deklarācijas teksts tiek izdalīts šobrīd zālē, un noteikti jūs ar to iepazīsieties, bet galvenie elementi ir sekojuši. Vispirms, protams, mēs paužam nožēlu par zaudētajām dzīvībām un izsakam līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem un ģimenēm. Mēs nosodam vardarbības izmantošanu, kas ir novedusi pie tik lielu skaitu bojā gājušo, un mēs aicinām uz nekavējošu, neatkarīgu izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kas ir noticis. Mēs tāpat arī papildinām dokumentu ar trim elementiem vispirms. Mēs aicinām ierobežot Tātad mēs aicinām visas iesaistītās puses izvairīties no vardarbības eskalācijas. Mēs tāpat arī aicinām Izraēlas varas iestādes informēt dalībvalstis un par visiem pilsoņiem, kas ir iesaistīti šajā incidentā un deklarācijas noslēgumā Eiropas Savienība aicina Um, atrisināt situāciju un atvērt gazas sektoru, bet pie tā es atgriezīšos pēc brīža. Vēl bez šīs te deklarācijas ir vairāki paziņojumi, ar kuriem mēs nākām, nācām klajā šodien kopā ar Lavrov kungu arī Rostovā, kur notika Eiropas Savienības Krievijas samits. Tāpat arī um, šo pēcpusdienu un no rīta Van Rompeikungs nāca klajā ar paziņojumiem. Tāpat ir bijusi virkne paziņojumu citos formos, gan vakar, gan šodien, tā skaitā arī apvienotajās nācijās. Kas mums būtu jāņem vērā? E, tas, ka diplomātiskais process tiks ievērojami traucēts šādā veidā. un diplomātskais process būs apdraudēts, un tas kļūs arvien sarežģītāks, tāpat arī ir nodarīts postījums Izraels attiecībām, piemēram, ar Turciju. Šīs attiecības būs iegājušas negatīvā gaisotnē, un maz ticams, ka tās varētu tuvākajā laikā uzlaboties. Tāpat arī Ēģipte varētu attiecīgi rīkoties. Par to mēs dzirdējām šo pēcpusdienu. Bet būtu svarīgi izvairīties no vardarbības pastiprināšanās. Mēs esam sekojuši arī notikumiem, notikuma atspoguļojumam presē. Un tāpēc jau īpaši aicinam visas puses izvairīties no vardarbības eskalācijas. Visām iesaistītajām pusēm būtu jācenšas samazināt vardarbību un jāturpina, tieši, jāturpina sarunas, lai panāktu tiešu sarunu atsākšanu. Tas ir svarīgākais. Mums nevajadzētu aizmirst, ka galvenais mērķis ir panākt mieru starp palestīniešiem un izrēliešiem Eiropas Savienība ar savu pārstāvju starpniecību nepārtraukti kontaktējas ar kvarteta pārstāvjiem. Vairākas konferences notiek vakar, arī šodien, un kvartets ir vienojies arī divpusēji ar dažiem kvarteta dalībniekiem, piemēram, Ketrīna Aštona un ministrs Lavrovs eh, Rosto, Rostovā, kā jau es pieminēju. Tāpat arī Eiropas Savienības pārstāvi ir kontaktējušies ar ASV pārstāvjiem. Svarīgi ir tas, ka mēs esam vienojušies par to, ka pēc iespējas ātrāk, iespējams jūlijā, ir jāatsāk jaunā ministra līmeņa sanāksme. Visas kvarteta puses vienojās par tiem elementiem, kas parādās vakardienas Eiropas Savienības deklarācijā. Nākamais eh, jautājums, par kuru es vēlētos runāt, ir ilgtermiņa sekas, kādas varētu būt šiem nesenajiem notikumiem. Ir daži secinājumi, kurus mēs varētu izdarīt ilgtermiņā. Vispirms, un tas pavisam skaidri parādījās arī vakardienas deklarācijā, Eiropas Savienība nevar piekrist uh, šai te gazas sektora bloķēšanas, jeb noslēgšanas uh, praksē tā ir pilnīgi uh, kontraproduktīva. Uh, to mēs jau esam redzējuši, ir jā, jāatver šie te šķērs pārejas punkti gan starptautiskajai, gan Eiropas Savienības novērotāju uh, delegācijām. Kā jūs zinat, Eiropas Savienība ilgtermiņā ir apņēmusies atvērt un pārvaldīt rafas uh, robežu čēršošanas punktu. Mums joprojām ir darboties spējīga misija, pat ja tā šobrīd ir uh, nedaudz pieklusināt, bet mēs tomēr esam gatavi to īstenot, ja vien abas puses par to vienojas. Mums ir jācenšas rast ilgspējīgu risinājumu gazas sektora problēmai. Ir nepieciešama ilgtermiņa politika. Problēma ir politiska, un politiskai problēmai ir nepieciešams po politisks risinājums. Es domāju, ka pēc šiem incidentiem mēs nevaram ignorēt gazas sektoru, un tas arī priekšsēdētāji, kungs, būs viss no manas puses pagaidām. Paldies vēstniekungam. Tagad došu vārdu Sala Franks kungam uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētājs vēlētos um, pateikties kops priekšsēdētājiem, kas tik ātri ir ieradies uz um, mūsu komitejas sanāksmi, lai pārstāvētu Aštons kundzi. Savas grupas, uh, EPP grupas vārdā es vēlētos teikt, ka mēs um, smagi nožēlojam bojā gājušos, un es pateicos vēstnieku kungam par to, ka viņš ir ieradies, bet būs ļoti grūti nenosī, nenosodīt pavisam skaidri šos notikumus. Šo incidentu izraisīja moderna armija, un šādā situācijā mums ir jāsaprot, kādas ir, kāda ir bijuši iemesli. Iemesls ir pavisam skaidrs, tas ir embargo, kas ir attiecināts uz gaz sektoru iedzīvotājiem. Mums būtu jādomā arī par tām operācijām, tām citām operācijām, kuras varbūt tiek īstenots ar labiem nodomiem, bet atstāja milzīgas smagas sekas. Tas viss apdraud miera procesu, veicina Izraels uh, izolāciju starptautiskajā arēnā. Turcijas vēstnieks Izrēlā ir ticis atsaukts. Mēs nu pat tikāmies ar Irānas ārlietu ministru, arī šīs diskusijas eh, bija diezgan augstos toņos, un visi saprot, ka šie notikumi atstās milzīgu ietekmi uz eh, notikumiem starptautiskajā arēnā kopumā. vēl bez konsulārās palīdzības, kas parādās šajā paziņojumā, es vēlētos zināt, par ko jūs domājat, ka jūs domājat, kad jūs runājat par politiskām pārmaiņām gazas sektorā, vai jūs uzskatāt, ka mums būtu jāmaina savu politika un ka mums vajadzētu uzskatīt Hams par, mums vairs nevajadzētu uzskatīt Hams par teror, teroristisku organizāciju, kas ir iekļauta Eiropas Savienības uh, sarakstā. Lojas skundze, uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētājs, pateicos kops priekšsēdētājiem, kas ir ieradies uz mūsu sanāksmi pēc šiem traģiskajiem notikumiem, kas ir satraukuši visu starptautisko sabiedrību un radījusi, radījuši papildus nestabilitāti. Vēstnieku kungs, vai Eiropas Savienība dos Izrēlai iespēju paskaidrot, kāpēc tik neproporcionālā veidā tiek lietots spēks, lai aizsargātu blokādi, vai tik tiešām nav jāievēro ANO hartas un vai šis notikums nebūtu jāuzskata par eh, starptautisko tiesību pārkāpumu, starptautisko jūras tiesību pārkāpumu un starptautisko cilvēktiesību pārkāpumu. Izraela nevar šādā veidā īstenot pirātismu, lai aizbildinoties ar savas drošības nodrošināšanu, ir nepieciešams, lai Izraela piekristu starptautiskās neatkarīgās komisijas eh, izveidošanai, lai izmeklētu notikušo. Un tāpat ir jādara viss iespējamais, lai atsāktu miera procesu pēc iespējas ātrāk. Es vēlētos arī aicināt pārtraukt gazas sektoru blokādi Runa nav par embargo, bet gan par blokādu. Notikušais to lieliski pierāda. Tāpēc ir absolūti nepieciešams pārtraukt šo blokādas situāciju, kur atrodas Gaza. Paldies, tagad vārds neicis kundzēs divām minūtēm. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Eiropas Savienība vairākas reizes jau ir paudusi savu nosodījumu par gazas blokādi un būtu pienācis laiks to pārtraukt, jo īpaši humāna apsvērumu dēļ, bet arī politisku apsvērumu dēļ. Šie traģiskie notikumi jau atkal kārtējo reizi ir pierādījuši to, ka šī situācija nevar turpināties. Tas atstāja pārāk smagas sekas. Protams, ka mana politiskā grupa pilnībā noraida, nosoda šo Izraels uzbrukumu konvojam. Un es vēlētos uzzināt, vai kops var apstiprināt, ka notikušais tik tiešām ir noticis starptautiskajos ūdeņos, tādā gadījumā no starptautisko tiesību viedokļa tas vēl tikai pastiprina um, šī situācijas traģiskumu. Paldies, vārds Kīls Nielsens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs atgriežamies no gāzes sektora, kur mēs viesojamies kopā ar kolēģiem, un es vēlētos teikt, pēc, ka pēc tam, ka 2009. gadā Izraels pārstāv mums neļāva ierasties gazas sektorā, mēs tomēr ieradāmies gazas sektorā caur Ēģipti. Es pirmo reizi viesojos eh, šajā sektorā un es sapratu, kāpēc Izraela nevēlas, lai mēs ierodamies gazas sektorā. Dzīve šajā geto ir absolūti neciešama ir absolūti nepieņemam, ka cilvēki tiek turēti šādos apstākļos, šie cilvēki, no kuriem 50% ir jaunieši, kas jaunāk par 18 gadiem, un nevar viņiem pārmest, ka viņš, viņi būtu nepareizi nobalsojuši pirms trim gadiem. Gazā cilvēkiem ir tiesības tikai un vienīgi izdzīvot, nevis normāli dzīvot, un šī traģēdija, par kuras eh, lieciniekiem mēs esam kļuvuši, šis uzbrukums miera, konvojam, arī mēs esam tajā atbildīgi. Politiskie atbildīgie Eiropas Savienība, jo mums nav politiskās drosmes šajā situācijā un kopumā runājot par Palestīnas jautājumu, ir ļoti maz drosmīgu lēmumu, kas tiek pieņemti. Uh, Tāpēc pilsoņiem pašiem ir jāuzsāk iniciatīvas, un viņš šo iniciatīvu rezultātā zaudē dzīvību. Tas ir absolūti nep nepieņemams. Tas pats notiek arī attiecībā uz šo boikotu vairākās dalībvalstīs. Kāpēc šāds boikots? Tāpēc, ka mēs nevaram nodrošināt to, ka to produktu vidū, kurus mēs ievedam Eiropā, ka to produktu vidū nav produkti, kas um, nonāk no okupētajām teritorijām. Es domāju, ka mūsu uh, drosmes trūkums spiež pilsoņus uzņemties iniciatīvas, kuras eh, politiskās institūcijas nespēja uzņemties, un tas ir absolūti nosodām. Un šo cīnītāju nāve liek mums visbeidzot pateikt, mums ir jāpārtrauc Izraels nesodāmība. Paldies, tagad vārds Tanakumam uz divām minūtēm. Protams, ECD grupa nosoda nevainīgu cilvēku um, bojāju, bet jāsaka arī, ka šī situācija netika pārvaldība jau no paša sākuma. Vairākos gadījumos tomēr izdevās mierīgi nogādāt kuģus uz neitrālām ostām. Izraela bija uh, bija brīdinājusi Turcijas nevalstisko organizāciju, kas organizēja šo konvoju, ka Izraela nepiekritīs tam, ka blokāda tiek pārtraukta, ņemot vērā, ka Hams joprojām turpina raidīt raķetes pret Izraels e, civiliedzīvotājiem un tāpat ņemot vērā, ka Irāna piegādā nelegālus ieročus. Es nevaru izteikt savus komentārus par starptautiskajām jūras tiesībām, bet es varu teikt, ka Izraela nerīkojās Um, lai uh, novērstu konvoja ieviešanu gazas sektorā. Un e, situācijas eskalācija notika tikai tajā gadījumā, kad notika uzbrukumi Izraels armijas pārstāvjiem, jo ieroči tika atņemti pašiem karējiem, lai tos pēc tam pret viņiem izmantot. Un tātad ieroči, tī, un um, e, Uh, karēvi izmantoja, pielietoja spēku tikai, lai sevi aizsargātu. Ir skaidrs, ka misijas galvenais mērķis nebija nogādāt militā, eh, humano palīdzību, bet gan pārtraukt šo blokādu. Šobrīd mēs esam saņēmuši skaidru ziņojumus par to, ka džihāds un intafāda, kur īsteno tā dēvētie mierīgie, um, miermīlīgie pretinieki nebūtu nav tik nevainīga. Mums, mēs nosodām nevainīgu cilvēku bojāju, un, protams, ka ir pilnībā jāizmeklē šis notikums, un jebkurš, kas ir rīkojies ārpus likuma, ir jāsauc pie atbildīgi. Bet, kā jau es teicu, ka izra pret Izraēlu ir vērsti nepārtraukti dara draudi. Un Hamas, kā jūs atceraties, ir Eiropas Savienības aizliegta teroristu organizācija, tāpēc arī uh, Izraela nepārtraukti tiek apdraudēta. Paldies! Grazie, onorevole Tanok, la parola. Paldies Tanok kungam, vārds Meiram, Meiras kungam uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji, mana politiskā grupa Eiropas parlamentā varētos izteikt līdzjūtību visiem šiem nevainīgajiem bojā gājušajiem, kur vēlējās piegādāt desmit tūkstošus tonnu humanitārās palīdzības. Eiropas Savienībai ir jābūt atbildīgai par šo noziegumu pret cilvēku, kur jau atkal ir izdarījusi Izraels valdība. Izraels valdības rokas ir klātas asinīm, un šāds noziegums nevar palikt nesodīts. Eiropas Savienības rīcībā ir pietiekam daudz līdzekļu, lai nodrošinātu to, ka Izraels valdība izpilda savus eh, politiskos un tiesiskos pienākums, jo runa ir par starptautisko tiesību pārkāpumu, jaunu pārkāpumu, pie kura Izraels valdība mūs jau ir pieredinājusi. Izraels valdība mūs nerespektē, tā nerespektē līgums, kurš tā paraksta. Un tādēļ nav iespējama Palestīnas valsts eksistence. Es ceru, dāmas un kungi, ka mums būs debats, kur, kur noslēgumās tiks sagatavot rezolūcija. Es vēlos, lai šāds debats tiktu noturēts Strasbūrā, lai visas politiskās grupas varētu lemt par to, kāds nosodījums ir jāizsaka, lai šis noziegums nepaliktu nesodīts. No manas eh, politiskās grupas puses viss ir skaidrs. Eiropas Savienībai stingri jāievēro starptautiskās tiesības. Mums ir uh, asociācijas nolīgums ar noteikumu, kas paredz pienākumu ievērot starptautiskās tiesības no Izraels puses, kāpēc mēs neizmantojam šo asociācijas nolīgumu, kāpēc mēs nepieņemam stingru, enerģisku nostāju, aizstāvot cilvēku tiesības un cilvēku tiesību vērtības. Vairāk nekā 400 cilvēku šobrīd tiek turēta aps, apcietinājumā. Uh, Vairāk nekā desmit gājuši bojā. Es domāju, ka ar šiem skaitļiem pilnībā pietiktu, lai mēs beidzot reaģētu un lai Eiropas Savienība pavisam ātri nāktu klajā ar savu atbildes reakciju, pasakot, ka mēs sagatavosim arī attiecīgu rezolūciju. Paldies! Paldies, ar to arī noslēdzam pirmo runātāju raundu, un tagad vārds vēstniekungam, kas atbildēs. Paldies. Paldies, šķiet, ka uh, man tika adresēt vairāk jautājumu. Es atbildēšu uz šiem jautājumiem, bet ne uz komentāriem. Kā jūs teicāt, ir arī jautājums, kuriem būs jāatbild vēstniekam Kurielam, jo tie drīzāk ir veltīti viņam. Sala Frankas kungam es varu teikt, ka runājot par to Eiropas Savienības pilsoņu likteni, kuri iespējams šobrīd ir apcietinājumā Izrēlā, tad saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju mēs nevaram jums sniegt konkrētus skaitļus. Jā, š, šajos kuģos atradās diezgan liels skaits Eiropas Savienības pilsoņu, un viņi tika nosūtīti uz Aštotas ostu, un Aštotas ostā vairāki eh, tika ieslodzīti cietumā. Daži no viņiem pieprasīja tikt nogādāti, tātad izdoti Eiropai, bet daži nevēlējās sniegt datus un informāciju. Un ir gluži vienkārši nolēmuši īstenot pasīvu pretošanos. Tādā šajā gadījumā viņi uh, tiks tiesāti, un tā arī ir informācija, kas ir manā rīcībā. Pēc vairākārtais kontaktēšanās ar Telavīvu šodien es varu teikt, ka viss tiks izskatīts saskaņā ar legālās un nelegālās imigrācijas likumiem. Uh, Un saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, kur saņēmām ap, pirms apmēram četrām stundām, ir aptuveni 50 Eiropas Savienības pilsoņi, kas atrodas apcietinājumā. Daudzi no viņiem ir Merševs cietumā, un citi, kā jau es teicu, ir tikuši izdoti Eiropai. Tie ir aptuveni desmit cilvēki, kas ir izdot vai arī tiks izdot pavisam nekavējoties. Manā rīcībā ir arī dati uh, par to, cik katras dalībvalsts pārstāvju ir šobrīd Izrēlā. Bet ir arī tādi pilsoņi, kuru vēstniecības attiecīgi nav ieguvušas datus, un tāpēc mēs nevaram neko vairāk par viņiem arī teikt. Tāpēc arī deklarācijā kur mēs nosūtīsim Izraels varas iestādēm, mēs pieprasām pieeju informācijai. Cela Franks kungs arī aicināja izteikt komentārus par mūsu politiku attiecībā uz Hamas. Eiropas Savienība ņem vērā padomas secinājumus, kas tika pieņemti pagājušā gada decembrī, kā arī martā kurus, pieņēmām, kurus pieņēma kvartets. Mēs esam izteikuši vairākus kritērijus un joprojām ievērojam šos kritērijus attiecībā pret Hamas. Neits kundze. Ja Mēs cenšamies noskaidrot, vai šie notikumi ir notikuši starptautiskajos ūdeņos, tāpēc arī savā deklarācijā mēs runājam par eh, starptautiskiem ūdeņiem. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju šie kuģi vai galvenais kuģis atradās aptuveni 62 jūras jūdzes no bloķētās zonas. Tas nozīmē aptuveni 70, 80 jūras jūdzes no Izrēlas vai Gāzes krastiem. Viss ir atkarīgs no tā, kādus parametrus mēs izmantojam savām aplēsēm. Tā tad runa ir par starptautiskiem ūdeņiem, un tāpēc arī savā deklarācijā mēs minam starptautiskos ūdeņus. Man tika uzdots jautājums arī par mm, gāzu šķiet, ka es jau atbildēju savos ievadvārdos un jau teicu, ka mūsu politika nemainās. Uh, Vienīgais, ko var teikt, ja ir secinājumi, kurus mēs varam izdarīt pēc šiem traģiskajiem notikumiem, ir tas, tad tie, tas ir tas, ka ir jācenšas panākt to, lai gazas jautājums atgrieztos starptautiskajās debatēs. Kas attiec uz morāliem secinājumiem, tad es negribētu izteikt nekādus morālus secinājumus, gluži vienkārši Eiropas Savienībā ir jāņem vērā situācija Gazā, un tas jādara turpmāk daudz nopietnāk. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Tagad vārds vēstniekam Kurēlkungam. Paldies, priekšsēdētāji! My colleagues from the presidency and the council Ladies and gentlemen, good Kolēģi, dāmas un kungi, labdien visiem! Lielas paldies, ka uzaicinājāt mani! Nesenie notikumi nebija vienkārši nevienai iesaistītajai pusē. Es gribētu teikt, ka mēs Izrēlā ļoti nožēlojam to, ka tika zaudētas cilvēku dzīvības. Sekojot līdzi neseno dienu notikumiem, Un ņemot vērā, ka man ir atvēlēts īsts laiks, es nevarēšu detalizēti aprakstīt visus notikumus, bet es eh, pieskāršos eh, galvenajiem punktiem, kas ļaus jums saprast Izraēlas nostāju un Izraēlas dilēmas. Es vēlētos eh, citēt Šimona Peresa iepriekšējās nakts preses paziņojumu. Viņš teica sekojošo. Hamas ir nolēmis no, nepieļaut mieru starp Izraēlu un Palestīnu. Izraēla evakuēja Gazu. Hamas to ir pārvērtis bāzē, no kuras tiek šauts uz Izrēļiem, no kuras tiek uh, virzītas desmit tūkstoši raķešu pret Izraels civiliedzīvotājiem. Tiek uh, ievesti nelegāli ieroči Gazas joslā, tas tiek darīts uh, pa jūras ceļiem un pa tuneļiem. Hamas zina, ka tie var izmantot tos pašus ceļus kā Palestīnas pašpārvalde tā varētu nodrošināt mieru un labklājību saviem cilvēkiem. Neskatoties uz to, eh, Hamas ir izvēlējies teroru. Mans kolēģis Spanijas eh, vēstnieks pieminēja kvarteta galvenos principus. Tie ir eh, principi, kas ir paredzēti jebkurām miera sarunām, un fakts ir tāds, ka Hamas atsakās tos izmantot. Mēs aicinām viņus atzīt Izraels tiesības pastāvēt, jo pretējā gadījumā nav nekādu pamatu sarunām. Izraela kā demokrātiska valsts, un tagad es kon, um, turpinu citēt um, Peresu, Izraels pilsoņi nevar pieļaut to, ka Gazā ierodas nepārbaudīti kuģi un preces. Šī provokatīvā mm, floteļa bija paredzēta uh, Hamas, un tieši tāpēc tas arī nozīmē, ka tiek veicināts terorisms un grauts miers. Beidzu citēt. Nākamais elements, pie kura es vēlējos pieskarties, ir starptautisko tiesību jautājums. Bruņota konflikta stāvoklis pašlaik pastāv starp Hamas un Izrēlu. Hamas ir organizācija, kā jau tika pieminēts, kas atrodas uh, Eiropas Savienības teroristisko organizāciju sarakstā. Tā kā Gazā turpina ievest ieročus, tā skaitā pa jūras ceļiem, tad šī jūras blokāde ir atzīts instruments starptautiskajās tiesībās. To var darīt, tā skaitā arī starptautiskajos ūdeņos. Līdz ar to Izrēlai bija visas tiesības saskaņā starptautiskajām tiesībām neļaut uh, flotiļai iekļūt Gazā. Tieši tāpēc Es ar priekšsēdētā atļauju sniegšu jums īsu uh, juridisku paskaidrojumu rakstveidā. Ir vienkārši izmantot uh, starptautiskās tiesības kā argumentu, bet šajā gadījumā Izrēlē bija visas tiesības saskaņā ar starptautiskā, starptautiskajām tiesībām. Ik viens no jums uh, zinās, ka dažādos kanālos pēdējās dienās Izrēla ir paudusi savu nostāju attiecībā ar šo flotiļu. Tā skaitā tā ir teikusi, ka ir iespējams nodot uh, humanitārās palīdzības kravas gazai caur Aždudas ostu. E, šie cilvēki apgalvoja, ka kravā bija desmitiem tūkstošu humanitārās palīdzības. Ir jāatgādina, ka Izrēla Katru nedēļu Gazā nogādā 15 tūkstošu tonu palīdzības. Es varētu detalizētāk pastāstīt par to, kāda veida krava nonāk Gazā. Neskatoties uz Izraels centieniem, ir izrādījies, ka organizētāji bija vairāk ieinteresēti organizēt eh, šādas provokācijas, kas tika iepriekš jau plānotas. Organizētāji skaidri norādīja, ka tās, to mērķis bija vērsties pret jūras blokādi. Flotijas uh, eh, eh, preses pārstāvis 27. maijā paziņoja, ka šeit nav runa par humanitārās palīdzības piegādi, bet gan par Izraels blokādes pārtraukšanu. Uzbrukums sešiem mērķi, sešiem kuģiem ietvēra dažādus uzbrukumus Izraels eh, karavīriem. Es gribētu jums atgādināt, ka Eh, Izraels kara vīriem galvenokārt bija pašaizsardzības eh, pistoles, eh, kurās bija krāsas lodes. Savukārt šiem Izraēļu karavīriem uzbruka ar nūjām, rungām, ar ukme, akmeņiem, līdz ar to radās situācija, kas apdraudēja karavīru dzīvības. Un tāpēc karavīri arī vērsās pavisam mēreni pret uh, uzbrukumiem. Visi upuri radās tikai uz viena kuģa, nevis uz citiem kuģiem. Es varētu jums parādīt arī fotogrāfijas ar ieročiem, kas tika atrasti šiem kuģiem.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 No, no, non le do la parola. Non le do la parola. Finisce l'ambasciatore. Parla do. Nē, es jums uh, nedošu vārdu. Es došu jums vārdu vēlāk. Mums ir jāpabeidz pašreizē uzstāšanās. Lūdzu. Tad, kad vēstnieks būs pabeidzis runāt, tad došu jums vārdu. Lūdzu, pabeidziet savu sakāmu, vēstniekungs. You can see in the photo the Fotogrāfijā jūs varējāt redzēt eh, ieročus, kas vakar tika konfiscēti. Kāpēc man tam būtu jātic komentārs no zāles? Nevar nekādā veidā autentificēt šos attēlus. Eh, per favore, avete la parola quando vi viene assegnata. Vorrei che procedeste con regolarità. Lūdzu, runājiet tikai tad, kad došu jums vārdu. Mums ir jāvēro procedūra. Vēstniekam ir jāpabeidz savs paziņojums, un pēc tam jūs varēsiet uz to atbildēt, jūs varēsiet to komentēt, varēsiet komentēt, ko jūs redzējāt un tā tālāk. Lūdzu, vēstniekungs, lūdzu pabeidziet savu paziņojumu. Pēkšņi pavisam drīz. Dāmas un kungi, kāda veida tad eh, miera aktivīs, aktīvisti ierodas ar eh, nažiem eh, un citiem ieročiem? Viņi saucēju par cilvēktiesību aizstāvjiem. Es zinu, ka tā nav viena grupa. Es zinu, ka e, šie cilvēki pārstāv dažādas vietas un grupas, līdz ar to tos nevar saukt par vienotu grupu. E, vadoņi, lielākā daļa vadītāju sevi sauc par cilvēktiesību aizstāvjiem, bet īsnībā viņi uzbruk Izraēļa civiliedzīvotājiem. Hamas režīma brutalitāte Gazā uh, ir um, nozīmējusi to, ka opozīcija ir sagrauta, vairs nav plašsaziņas līdzekļu un, un tā ir vērsusies pret daudziem politiskiem oponentiem. Es nezinu, vai jūs zinat, kāda ir situācija Gazā, bet tāda ir realitāte. Šī nebija mierīgā humanitāra misija, tā bija provokācija, kas beidzās traģiski. Notikumi turpinās arī šajās stundās, un Izrēla turpinās sadarboties ar Eiropas Savienības dalību valstīm attiecībā uz konsulāriem aspektiem, lai saprastu, kādi pasažieri atradās šajos kuģos. Humanitārā palīdzība, kas atradās eh, kuģos, tiek eh, nogādāta gazā pēc attiecīgām pārbaudēm. Es gribētu teikt noslēgumā, ka mums vajadzētu likt uzsvaru uz to, kas ļautu nodrošināt mieru starp mums un palestīniešiem, kas ļautu mums nodrošināt eh, sarunu turpināšanos, kas tika nesen uzsāktas. Paldies! Paldies, priekšādātāji! Grācijas, senjora Bešator! Paldies, priekšādātāji! Paldies, vēstniekungs, sapainos! Omenis Roitins kundzei vārds divas minūtes. Priekšādātāji! Ja vēstnieks uzskata, ka šie attēli mani pārliecinās, tad viņam vajadzētu vēl nedaudz pārdomāt šo situāciju. Viņš šos sunāžus, piemēram, varēja izmantot sviestmāžu gatavošanai. Ja uz kuģiem būtu bijuši ieroči, tad nebūtu bijis iespējams nogalināt cilvēkus uz šī kuģa. Gazā dzīvo cilvēki, tur dzīvoja jaunieši un bērni nožēlojamos apstākļos. Ar jūsu politiku jūs viņus spiežat pievienoties Hamas pulkiem. Nepietiek ar vienkāršām deklarācijām blokādes apturēšanai. Ja blokāde netiks pārtraukta, tad ko tad Eiropas Savienība var darīt? Blokāde ir jāpārtrauc. Ir jāveic arī izmeklēšana. Vēstnieka kungs, vai jūs sadarbosieties ar izmeklētājiem, vai arī mums nāksies uzklausīt tos pašus stāstus, kā pēc Goldstone ziņojuma? Nākamais, eh, vai piekļuve konsulātiem ir atrisināta? Paldies Omenas Roitnes kundzei, pancērī kungam divas minūtes. Paldies priekšādētāji. Es domāju, ka mēs nevaram šo jautājumu apskatīt kā tādu starpgadījumu, kas, diemžēl, ir traģisks. Mēs nevaram uh, šeit runāt arī tikai par komunikāciju politiku. Mēs bijām vizītē, mēs esam konstatējuši vairākas svarīgas problēmas. Šeit es domāju par gazas bloķēšanu, par uh, šīm apmetnēm gazā. Es domāju, ka galvenais ir nodrošināt uh, drošību. Kā jau tika minēts, mēs esam gatavi dot savu ieguldījumu. Un uh, te ir runa par politisku muļķību. piemēram, ja neļauj delegācijām iebraukt Gazā. Mums ir jāuzdod sev jautājums. Kā tad mēs nodrošināsim miera procesu turpināšanos? Tas, kas tikko notika pie Gazas, liek mums skaidri norādīt, ka civil iedzīvotāju nāve ir jānosoda. Šis video, ko jūs parādījāt, tas vienkārši norāda uz brutālu diletantismu. Es domāju, ka mums ir vajadzīga starptautiska izmeklēšana, lai mēs noteiktu, kuram bija kādas tiesības. Jebkurā gadījumā cilvēki ir gājuši bojā, un šo faktu mēs nedrīkstam aizmirst. Tas viss attiecas arī uz Eiropas Savienību, pilnīgi noteikti. Visas šīs demonstrācijas, ko ir organizējuši civiliedzīvotāji, norāda uz to, ka gan ASV, gan e Eiropas Savienība ir rīkojušās pārāk krasi. Abas puses ir piespiestas vest sarunas tieši. Es domāju, ka mums vajadzētu ievērot piesardzību. Ja mēs vienmēr visu atliksim, tad Mēs riskējam ar to, ka šajā reģionā nekad nebūs miera. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu visu kārtīgi pārdomāt, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies Pansēri kungam, Maikota kungam vārds. Vaigla kungam. Šķiet, ka Izraela pašlaik rīkojas tā, it kā ne, tai nebūtu neviena drauga pasaulē, ka tā būtu izole, un, izolēta un ka visi vēlas tai darīt tikai sliktu. Pirms delegācija devās uz Palestīnu, šajā parlamentā tika izdarīti mēģinājumi iepriekšos delegācijas locekļus diskreditēt. Teikt, ka šie cilvēki nedrīkst doties uz Izrēlu. Es domāju, ka tas ir ļoti slikti, tas eh, neparāda reālo situāciju. Taču mums ir jāuzdod sev jautājums, kā mēs varam reaģēt uz šo Izraels izjūtu, ka tā ir, ir it kā izolēta. Es domāju, ka demokrātiskās pasaules pienākums ir sniegt Izrēlē drošības sajūtu. Un šī drošības sajūta ir jāsniedz arī Izraels kaimiņiem. Tieši tāpēc arī ir runa par divām valstīm, par Palestīnas valsti un Izraels valsti, kas varētu mierīgi pastāvēt līdzās. Diemžēl mēs pieredzējām, kādas problēmas ir Gazā. Mēs runāsim par to vēl ilgi. Vēl lielāka problēma ir tā, kas ir saistīta ar Rietumu Jordāniju. Šis fakts, ka Izraēļa apmetnes tiek arvien veidotas, ka šī, šie pasākumi turpinās, tas norāda uz uh, cīnisku attieksmi. Es domāju, ka Rietum Jordānija nākotnē mums sagādās tādas pašas problēmas kā pašlaik Gaza. Žulīkun. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos šeit sniegt liecību par to, ko mēs redzējām gazas sektorā tad, kad mēs tur viesojāmies pagājušajā piekdienā, kur mēs tikāmies ar a, pārstāvjiem, kas mūs informēja par to, ka vardarbība e, no gazas at, pret Izraelu ir ievērojami samazinājusies. Mēs arī konstatējām, kādos apstākļos dzīvo, kas iedzīvotāji, viņi, piemēram, nevar zvejot sardīnas trīs jūdzes no krasta, jo Izraela ir ierobežojusi tās zonas, kurās palestīnieši var zvejot. Mēs tikāmies ar, mēs redzējām arī bērnus, un ļoti žēl, ka man nav līdz fotografijas, lai parādītu, kādā, kādā stāvoklī ir šie bērni, bērni, kur kuriem ir amputēti uh, locekļi, un es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieņemami. Es domāju, ka uh, komunikācijas pārvaldība ir milzīgs izaicinājums, un mums nav nekādu pierādījumu tam, ka uh, šie te Um, kadri, kas mums tika rādīti, ir autentiski, tāpēc arī starptautiskā izmeklēšana ir ļoti nepieciešama, lai mēs noskaidrotu, kas patiesībā ir noticis. Es vēlētos arī piedāvāt to, ka Eiropas Savienība pārtrauc savu pasīvo lomu un uzsāk aktīvu darbību, pasakot, ka šoreiz Izraela ir gājusi pārāk tālu un Mums ir jāpārtrauc visi nolīgumi ar Izrēlu, līdz kamēr mēs sagaidām neatkarīgās izmeklēšanas rezultāts, un mums tāpat arī OECD jāpieprasa tas, lai process par Izraels uzņemšanu šajā demokrātiskajā klubā tiktu pārtraukts, līdz kamēr mēs saņemam starptautiskās izmeklēšanas rezultātus. Paldies Žalī kundzei. Vārds Atkins kungam uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, tad, kad eh, pirms 50-60 gadiem sabruka Brita impērija, mēs eh, sastapāmies ar situāciju, ka mums uzbruka dažādi cilvēki, kas eh, īstenībā bija teroristi, pat bija Gīna kungs, un noteikti arī ir republikāņu armija un tās deputāti, bet galvā mums nācās ar viņiem runāt, bet beigās Eiropas Savienība atzina Hamas un atzina, ka Hamas ir jāspēlē sava loma, ievērojama loma. Tas pierādījās arī pagājuši, kad decembrī, kad mēs devāmies uz Palestīnu. Jā, protams, viņiem um, atvilkties ir ļoti asināži, bet tajā pašā laikā mums ar viņiem ir jāved sarunas, un Eiropas Savienība uzņēmās iniciatīvu. Tāpat ir pilnīgi skaidrs, ka kvartets ir vienkārši lieka laika un naudas šķērdēšana. Uh, Un attiecībā uz Eiropas Savienību, es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai tā kaut ko dara, eh, nevis uh, tikai runā, uh, kā šķiet uh, to patīk darīt blēram. Mums ir vajadzīga vadība, nevis tikai lieki vārdi. Un beigās priekšsēdētāji šķiet, ka Izraela tiek apsūdzēta par nekompetenci. Un te ir problēmas ar gazām, ar, ar gazas blokādi, ar pasēm. Uh, Ir jāatcerās, ka Baidenkungs arī tur ieradās, un tagad eh, šis te atgadījums. Šķiet, ka Izraela zaudē savu kompetenci. Varbūt tas arī ir kaut kas ļaunāks. Es atzīstu, ka ja Izraela jūtas apdraudēta, tad, protams, viņi rēģēs pārāk asi. Tieši tāpēc eh, Eiropas Savienībai ir pienākums un šim Eiropas parlamentam vajadzētu uzņemties vadošo lomu, lai nodrošinātu, ka tiek uzsākts sarunas ar Hamas. Mums ir jārisina šīs problēmas, mums ir jādomā par Gazas un Palestīnas e, iedzīvotāju nākotni. Lielas paldies Atkīnsa kungām. Lozings kundzei divas minūtes. Lielas paldies! Man patiešām uh, ir grūti um, palikt lietišķai, noskatoties šo provokatīvo aģentas filmu. ka deputāte Vācijas Bundestāgā bija uz šī kuģa, un viņu salīdzināt ar vārdarbīgu pūli, manuprāt, ir apvainojums, un es to nespēju iedomāties. Abas šīs divas sievietes, tur bija divas sievietes, ir atgriezušās, un tās mums daudz ko var pastāstīt. Viņas mums ir pastāstījušas, ka 40 cilvēki vēl ar vienu ir cietumos, šie cilvēki tiek sisti, un pret viņiem izturas ļoti slikti. Es gribētu iet uzdot jautājumu, Es konstatēju, ka visi šie paskaidrojumi, ko, kas tika iesniegti arī caur parlamentu, šķiet, ka šī lieta tagad ir beigusies un slēgta, bet tā nebūtu nav. Šie cilvēki vēl ar vienu ir apcietināti, un es eh, gribētu izteikt priešlikumus, ka mums no Eiropas parlamenta vajadzētu izdarīt spiedienu, lai šie cilvēki tiktu nogādāti mājās pēc iespējas ātrāk un lai par viņiem arī rūpētos. Es gribētu uzstādīt arī jautājumu, kas pašlaik notiek ar šiem cilvēkiem un eh, kā par viņiem rūpējas un kas notiks tālāk. Vēl kāds punkts. Tika teiks, ka tas ir kā atbalsts terorismam. Es nedomāju, ka uh, koka krāsas var izmantot par ieročiem, lai kādi sakāvādi tiktu izmantoti. Es eh, domāju, ka ja celtniecības materiāli vai arī uh, eh, ratiņkrēsliņi nonāktu gazētas, būtu daudz labāk nekā uh, apgalvot šeit, ka viņi tiek izmantot kā ieroči. Paldies Lozings kundzei. Vārds Nadlineram, lūdzu. Paldies priekšādētāji. Man ir pavisam īsts jautājums. Es domāju, ka filma bija ļoti iespaidīgi. Mēs redzējām, ka karavīriem nākas cīnīties par savu dzīvību uz kuģa, kur atrodas tā saucamie miera aktīvisti. Mieru nevar panākt uzbrukot eh, karavīriem ar smagām rungām. Es domāju, ka viss to varēja redzēt. Manuprāt, šī filma bija pārliecinoša. Un tad man ir jautājums, vai šie cilvēki, kas mīra, vai viņi nomira pašaizsargājoties. Bene, grazie onorevole Medlener. Eh, diamo la parola. Paldies Madlener kungam. Dosim vārdu vēstniekam Kirielam, lai viņš pastāst, nu, atbildētu uz, uz uzstādītiem jautājumiem. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji. Es eh, noteikti nost, mm, pastāstīšu savai valdībai par to, kāda atmosfēra valdīja šajā sanāksmē. Sākšu ar Izraels un Eiropas Savienības attiecībām atbalstot, eh, atbal, atbildot Vaigla kungam par eh, delegācijas vizīti Izrēlā. Varbūt tā ir kāda tehniska problēma, taču uh, Programmas nosaukums bija maldinošs. Tur bija teikts eh, vizīte Izrēlā un Palestīnas teritorijās, bet īsnībā tā bija vizīte tikai uz Palestīnas teritorijām. Šeit ir runa par attiecībām ar Izrēlu tikai no Palestīnas viedokļa. Jūs dodaties uz Palestīņu teritorijām un pēc tam jūs tiekaties ar Izrēļiem, lai runātu par Palestīņiem. Ja jūs vēlaties runāt par, ar Izrēlu, tad eh, tiecieties ar ekonomistiem Izrēlā, ar civilo sabiedrību Izrēlā. Nevar pārvērst konfliktu par vienīgo jautājumu, eh, ar, par kuru ir jārunā šim parlamentam ar Izrēlu. Ja jūs vēlties, lai jūs uzņemtu Izrēlā nopietnī, tad jums ir jāved sarunas ar Izrēļiem, nevis tikai jānosoda un uh, jācenšas mācīt Izrēļi. Nākamā piezīme attiecas uz pirmo jautājumu. Izrēla veiks visu iespējamo izmeklēšanu. Tas uh, tiek darīts jebkurā gadījumā. Uh, Eh, šis rezultāts nebija gaidīts, mēs nedomājām, ka šajā operācijā būs bojāgājušie. Un Izrēla noteikti veiks izmeklēšanu sevis labad, nevis lai apmierinātu kādu ārpus Izraels, kaut arī šī izmeklējuma izr izmeklēšana noteikti tāda būs. Atbildot šo līkundzē, jūs pieminējāt medicīnas aprūpas situāciju Gazā. Es gribētu pastāstīt par vispārējām attiecībām starp Gāzu un Izraēlu, bet, protams, man nebūs pietiekami daudz laika, lai iedziļinātos detaļās. Pastāv tā saucamais medicīniskais koridors. 2009. gadā 10 tūkstoši no Gāzas tika ārstēti Izrēlā. Izrēla nodrošina šo koridoru, kas ļauj nogādāt pacientus no Gazas uz Izrēlu, un 200 eh, ārstu uh, dodas uz uh, robežu kontroli katru mēnesi. Jeruzālēmē nodrošina uh, 3 miljonus dolāru, uh, lai ārstētu gazas iedzīvotājus. Mēs, protams, apzināmies, kādas cilvēku ciešanas ir atrodamas Gazā, bet ir arī citas problēmas, par ko domāt. Un vai tiešām jūs nevarat pārliecināt Hamas akceptēt mm, pamata akī šim miera procesam, kā jūs runājat Briselē. Par ko tad šeit mēs runājam? Mēs runājam par Izraels eh, tiesībām pastāvēt, lai to atzītu Hamas. Ja tas netiek atzīts, tad nav pamata sarunām. Ja Hamas domā, ka Izrēlē nav nekādu tiesību pastāvēt, un šeit mēs runājam par vienu valsti, par Palestīnas valsti, un otrais - atteikties no vardarbības, Tās ir tādas pamatlietas, nevar būt nekas vēl vienkāršāks. Un trešā lieta - akceptēt iepriekšējās vienošanās, tā lai mums nevajadzētu sākt visu no sākuma. Ja jūs pārliecināsiet Hamas akceptēt šos trīs elementus, tad mēs vedīsim sarunas ar viņiem. Mēs negaidām, ka mums vajadzētu uh, ar viņiem uh, vest sarunas. Šeit nav runa par uh, mm, sarunu vešanu ar Hamas vai mm, to nevešanu. Par ko tad mēs runāsim? Tieši tāpēc jums vajadzētu kvartetā, kvartetā uzstāt uz galvenajiem principiem, un to jūs nedarāt. Ja jūs paskatīsieties uz iepriekšējiem Eiropas Savienības paziņojumiem un secinājumiem pēdējo divu gadu laikā, tad tāda neeksistē. Hamas vienmēr uzvar, mēs varam turpināt teroru, un eh, šī bloķā, blokāda vai kāda cita blokāda tiks eh, pārrauta, un mēs turpināsim opozīciju. Tie būtu mani galvenie komentāri. Jebkurā gadījumā esmu gatavs ar jums sadarboties, sadarboties ar parlamentu. Izrēla ir gatava turpināt šo sadarbību. Um, tik izteiktas apsūdzības, ka es neierados uz jūsu sanāksmi pirms jūsu delegācijas vizītes Izrēlā. Atbilde ir tāda, ka es netiku uzaicināts, es labprāt būtu ieradies. Un varbūt šī programma varētu būt nedaudz līdzsvarotāka, tā varētu atbilst eh, programmas virsrakstam. Paldies! Bene, grazie, signor ambasciatore. A questo punto. Paldies, vēstniekungs. Turpināsim debatas. Vēl 18 deputāti ir pieteikušies. Mm, mūsu rīcībā nav īpaši daudz laika, tāpēc es vēlētos jūs izteikties ne vairāk kā minūti, vienlaiks norādot arī, kam adresēts jūsu jautājums. Vai jautājums ir Fernandes kungam vai Izraels vēstniekam? Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos uzdot jautājumu vēstniekam Fernandes kungam, tad, kad tiek runāts par nekavējošu, neatkarīgu izmeklēšanu. Es vēlētos zināt, kurš to veiks. Tas, ka operācija notiekusi starptautiskajos ūdeņos, vai tas dod pamatojumu Izrēlai veikt izmeklēšanu pašai, vai arī ir paredzēta starptautiska izmeklēšana. Lai varētu uzdot jautājumus abām pusēm. Otrs jautājums ir par ir um, Izraels vēstniekam. Es vēlētos zināt, vai var rast, vai rast politisku risinājumu šai blokādei, vienlaikus, protams, ievērojot to, ka ir nepieļaujama ieroču nelegāla ievešana šajā sektorā. Paldies! Paldies, Kasalīdas kungam. Tagad vārds uz vienu minūti Kopas kungam. Kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Šis asiņainais uzbrukums, kuru īstenoja Izraela pret uh, humanitārās palīdzības uh, floti starptautiskajos ūdeņos, ir pirātisms. Miermīlīgu cīnītāju nāve ir absolūti nepieņemama, un tas ir pilnīgā pretrunā ar starptautiskajām tiesībām. Mēs ar nepacietību gaidam atbildes, un šīs atbildes mums noteikti nevarēs sniegt Izraels izmeklētāji, kā jau to paziņoja Ashtons kundze savā pirmajā paziņojumā, kur diemžēl tā tomēr izmainīja. Mums ir jānosoda Izraels rīcība, jāpanāk blokādas pārtraukšanu un nolīgumu iesaldēšanu Izraēlu līdz brīdim, kad tiek saņemti izmeklēšanas rezultāti. Mums ir jāraugās pavisam skaidru uz šiem dramatiskiem apstākļiem, kādos dzīvo gāds sektora iedzīvotāji, un mums ir konsekventi jā, jāievēro starptautiskās tiesības. Honorevole Šake per un minūtu. Šake tālāk, lūdzu. Paldies! Es sapratu jau, ka visi e, diskusijas jau beidzās, tā ka es sāku darīt citas lietas. Nu jā, man interesē, vai vēstnieks varētu precizēt tos lēmumus, kas tika sākotnēji pieņemti, mēģinot novērst kuģi no kursa, un tad vēlāk, kuri bija kādi pamatojums lēmām tomēr mm, uzkāpt uz kuģa klāja. To lēmumu taču nepieņem uzreiz, kāda bija sākotnēja lēmuma lūdzu. Tas man interesētu. Paldies! Tremopols kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es Vēlos teikt, ka es atbalstu miermīlīgu līdzās pastāvēšanu, bet mēs dzirdējām, ka runa ir par vardarbību un par teroristisku floti. Vai mums ir pierādījumi pretējam, ņemot vērā to, ka šie cilvēki, šie aktīvisti šobrīd eh, tiek turēti ieslodzījumā pavisam nepamatoti? Uh, Es domāju, ka mums būtu jārīkojas sakojoši. Mums ir jāsauc Izraela pie atbildības par to, ka tā nelegāli aizturējas šos cilvēkus. Viņi ir nekavējoties jāatbrīvo. Un Eiropas Savienības delegācijai ar medicīnisku palīdzību ir jādodas uz Izraelu jo šiem cilvēkiem nav iespēja ar mums sazināties. Paldies, un tagad vārds kumcākas kungām uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Skaidrs, ka Eiropas Savienība šobrīd saskars ar jaunu izaicinājumu un jaunām problēmām. Mums ir jāapstiprina tas, ka mehānisms, kur mēs esam ieviesuši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un kas paredz uh, ārpolitikas īstenošanu tik tiešām darbojas. Mums ir nepieciešama izmeklēšana, jādara viss iespējamais, lai pārtrauktu gazas blokādi, ir jāuz, jāatsāk miera process, iesaistot visus, kas varētu palīdzēt miera izveidošanā, un mums ir jādomā arī par to, kā mēs varam attīstīt savas attiecības ar Izraēlu. Man būtu vairāk jautājumi vēstniekungam par šo video materiālu. Jūs teicāt, ka saskaņā ar jūsu rīcībā esošu informāciju eh, uz kuģa atradās ieroči. Vai jūs tik tiešām uzskatāt, ka Hamas ir nepieciešami šie ieroči, kurus mēs redzējām attēlos, un ka šos ieročus aktīvisti nodos tālāk Hamas? Vai jūs tik tiešām sagādījāt, ka Izraels karēvi tiktu saņemt ar ziediem uz kuģa klāja? Tanoks, es tikai vēlos precizēt ļoti nozīmīgu jautājumu. Tā nav nekāda tiesa, kur mēs tagad uh, apsūdzam Izraels tiesu uh, valdību par pierādījumu uh, viltošanu, līdz ar to mm, tas nav akurāt šobrīd uzsverījums. Man jautājums ir gan cits. Ja jūs mēģināt tiešām pierādīt to, ka vakardienas sākotnējais ziņojums bija to, ka bija arī divas pistoles, un vēlāk tika arī Um, piekaut vadarbīgi Izraels karavīri, un tad pēc tam, tā kā atbildes reakcija bija apšaude, kas tad sāsinā konfliktu. Vai vēstnieks varētu apstiprināt, vai kā šaujam ieroči tika izmantot sākotnēji pret šo kuģa apkalpi? Paldies, Tanakam, tālāk Kelam kungs lūdzu. Trīflers kundzei vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jūs, man jāsaka, vēstniekungs, ka mani eh, šokē jūs teiktais. Jūs teicāt, ka ja mēs, ka jūs vēlaties, lai Izraela tiktu ņemta nopietni, un ja jūs vēlaties, lai Eiropas Savienība jūs ņemtu nopietni, tad nevajadzētu liekt Eiropas parlamenta deputātiem viesoties gazas sektorā, jo daļa. Mm, jo mūsu pārstāvjiem būtu jāļauj ierasties šeit. Es arī piedalījos šajā e, vizītē, un es varu apstiprināt to, ko teica Žolī kundze. Tie tik tiešām bija briesmīgi apstākļi, kādos mēs redzējām dzīvo vietēji iedzīvotāji. Un ar šīs blokādas palīdzību jūs tikai bruņojat Hamas, tāpēc ir pienācis laiks, un jau sen ir pienācis laiks pārtraukt šo blokādu Gazā. Un noslēgumā es vēlētos teikt, ka Jeruzalemē es tikos ar kādu izrēlētē, izrēlieti, kas teica, ka viņai ir kauns par to, kādu politiku īstenu Izraels pārstāvji, jo šī politika nav Izraels uh, goda vērta. Paldies! Paldies, un tagad vārds. Sīvietes kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu izteikumi ir ļoti emocionāli, bet mēs tomēr esam politiķi un mums ir jādomā par nākotni un jācenšas rast politiskus risinājumus. Es apsveicu to, ka jūs Ashtons biroja pārstāvji esat uzsākuši iniciatīvu šajos grūtajos apstākļos un notikumos. Mēs runājam par mieru, bet te ir runa par karu, kāds ir uzlicis šos cilvēkus uz, uz šī kūģa, kāds viņus ir iedrošinājis doties uz teritoriju, kurā ir kara apstākļi, un tā ir milzīga traģēdija. Kāds ir devis arī pilnīgi idiotisku komandu uh, Izraels karēviem, kur ir šāvuši uz nebruņ, neabruņotiem cilvēkiem. Uh, Visi šobrīd ir neapmierināti ar notikušo, un ir tikai viens cilvēks, kas ir apmierināts ar notikušo. Pirms divām stundām ir Irānas eh, ārlietu ministrs eh, izteica skaidru nostāju šajā jautājumā. Paldies! Paldies Sivičkungam! Tev, Kāras kundzei, vārds uz vienu minūti. Es vēlētos jums darīt zinām, ka līdz 18.45 mūsu rīcībā būs tulkojums visās valodās, bet pēc tam tikai um, jūs varēsiet izteikties tikai angliski, franciski, vāciski un itāliski un spāņu valodā. Paldies, priekšsēdētāji! Vēstnieku kungs! 2008. gada decembrī es biju uz kuģa Dignitī kas tāpat kā Marmara tika bloķēts, un mēs vēlējāmies nogādāt humāno palīdzību Gazā. Un tāpat arī nodot ziņu uh, Gazas iedzīvotājiem, Izraels valdībai un pārējiem. Jūs uh, um, uh, apšaudījāt mūsu kuģi un mūs izglāba Francijas jūras spēki. Mans jautājums būtu sekojošs. Kāpēc jūs vienmēr vēršaties pret brīvprātīgu aktīvistu kuģiem un nekad nevēršaties pret lieliem kuģiem, ar kuriem tik tiešām tiek pārvadāti ieroči? Tālāk, kā iespējams, ka jūsu kareivji uh, bija nebruņoti, neabruņoti? Un visbeidzot, pēdējais jautājums. Nākamajā dienā pēc tam, kad dignitī kuģis tika nogremdēts, Grieķijas ārlietu ministrs aicināja atvērt jūras koridoru uz gazu. Un šis lēmums tika pieņemts, un es vēlētos zināt, cik tālu mēs esam nonākuši ar, šī situāt, ar šīs iniciatīvas īstenošas vārds tālāk kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēstnieks norādīja, ka šīs vēstījums viņš nodos arī tālāk savai valdībai. Mēs šobrīd esam tādā situācijā, kur mēs esam Izraels draugi, bet šobrīd mums ir jāaizsargā pat Izraela. Gāze ir kļuvusi tiešām par sinonīmu ar geto. Mēs atceramies arī Varšavas Sarajevo un citus geto. Mēs to visu esam piedzīvojuši. Tādēļ Eiropas, Amerikāņu iesaistīšanās šajā jautājumā ir tā, kas noved arī pie spriedzes. Šāda rīcība rada papildus vairākus um, terorists nekā Izraela varētu vēlēties tos novērst. Un mums, kas tādā atliek, mums tikai jānoskatīties, nē, mums ir aktīvāk jāiesaistās. Mēs nedrīkstam vienkārši tā novērot lietas. Mums jāpauž un jāpalīdz Izrēlai un arī Palestīnai, un jāpalīdz Palestīnai izveidot Palestīnas valsti, kas eksistē līdzās Izrēlas valstīm. Un mums jāizstāv arī šīs valstis, lai nākošās paudzes dzīvotu mierpilnā situācijā. Paldies! Flatter tālāk, lūdzu. Oui, merci pour euh, éviter d'avoir. Paldies! par to, ka mums nebija jāuzklausa propagandiskas runas. Es vēlētos uzdot Kurjelkungam pavisam skaidrus jautājumus, un uz tiem jūs varēsiet atbildēt arī pavisam vienkārši. Vai jūs zināt to, cik daudz cilvēku šobrīd ir gājuši bojā šajā asiņainajā uzbrukumā, cik daudz ir tikuši ievainoti? Vai jūs grasāties izteikt savu līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem? Un vai jūs grasaties ar minūtes klusumu brīdi pieminēt šos cilvēkus? Un kādā veidā šie cilvēki, kas pret savu gribu tiek turēti apcietinājumā Izrēlā, varētu baudīt savas tiesības un um, uz brīvību, kāda palīdzība nonāks Gazā? Vai jūs ļausiet starptautiskai neatkarīgai izmeklēšanas uh, komisijai strādāt pavisam uh, pilnīgas atklātības apstākļos, vai jūs pēc šīm debatēm aicināsiet savu valdību panākt to, lai Izrēla respektētu akī, jo īpaši, kas attiec uz uh, koloniju celtniecības pārtraukšanu un gazas blokādes pārtraukšanu. Priekšsēdētāja kungs, man vēl bija atlikušas desmit minūtes, jūs rīkoties pārāk stingri noteikti bija tādi, kas runāja ilgāk nekā es. Paldies, priekšsēdētāji! Saka Zaļevskī kungs. Domājot par šiem civiliedzīvotājiem, kas ir tikuši nogalināti, kurus nogalinājuši militāristi, mūsu sirds sit straujāk. Ir pilnīgi saprotams tas, ka mēs uzdodam jautājumus, lai noskaidrot, kas to visu ir izraisījis. Mums ir jādomā par tiem cilvēkiem, kas tiek terorizēti jau gadiem ilgi, pret viņiem tiek vērstas dažādi, pret viņiem tiek vērsti dažādi uzbrukumi, un ja mēs kā Eiropas Savienība vēlamies rīkoties efektīgi, un ja mēs vēlamies atrisināt pašu problēmu, proti to, ka Hamas nerespektē Izraels tiesības uz eksistenci, un Hamas nerespektē arī gazas sektora iedzīvotāju tiesības. Vai mēs palīdzam pietiekami mūsu partneriem reģionā, tā piemēram Turcijai, lai mūsu partneri varētu izdarīt spiedienu uz galvenajiem uh, Hamas uh, sponsoriem, jo īpaši Irānu. Paldies! Jautājums Izraels vēstniekam. Vai jūs varat iztēloties, ka šī vienlaikus mēs arī kritizētu jūsu valdību un reizē arī atbalstītu jūsu pamatiesības? Un jūs redzat, ka bruņotā konfliktā ar palestīniešiem, kā jūs to redzat, vai tas tiešām bija bruņots konflikts? un treškārt, un, un kas izpaudās kā blokāda jūras ceļu projektā. Tālāk, vai jūs uzskatāt, ka tuvajos austrumos bija iespējams apturēt arī citādā veidā šos kuģus? Jūs varētu arī vienkārši viņus bloķēt tīri fiziski, um, kuģus pašus. Es uzskatu, ka šis jau bija izplānots solis daudz uz priekšu. Un tālāk, tie karavīri, kas uh, nosēžas uz kuģa no helikopteriem un kā uz viņiem tik šauts, un uh, vai arī tomēr šie karavīri šāva, tā ka mums tas vēl būs jāizmeklē starptautisko izmeklēšanu, ne tikai iz, ar Izraels palīdzību. Eh, prēdis kungam vārds, bet tā kā prēdis kunga nav zālē, tad Deros kungs. Paldies, priekšsādātāji. Man jautājums vēstniekam. Izraels vēstniekam. Vai Izraela sadarbosies starptautisko izmeklēšanas komiteju, jo tā tiks izveidota? redzot to, ka viņa līdz šim nav bijusi gatava sadarboties ar Goldstone izmeklētājiem. Un vai viņa arī atzīst, ka mums ir nopietna skēpse pret šo video, ko viņš rādīja? Ne tikai par pareizi un nepareizi domājot, bet arī jūs viens no galvenajiem juridiskajiem dienestiem, uh, konsultātiem, jau arī līdzīgs skatus mums rādīja, kas uh, it kā bija par Goldstone uh, ziņojuma sakarā, bet īstenībā tas bija kadri, kas jau bija filmēti 2005. līdz 6. gadā, nevis aktuālajā konflikta uh, sakarā, tā ka mēs nevaram zināt, ko tad īsti, no kurienes ir šie kadri. Un visbeidzot, galvenais apsvērums un galvenais jautājums Hamas sakarā ir tas, ka, protams, ka viņi varētu arī atteikties no savas uh, vadarbības atteikšanās, vienalga vai viņi uh, E, atzīst vai neatzīst Izraēlu, bet viņi ir gatavi atteikties no vadarbības. Lūk, tā bija līdzīga pieredze Ziemeļīrijā, kad Irijas e, republikāņu armija pateica, ka viņi nekad neatzīst e, Britu valdības tiesiskumu Ziemeļīrijā, bet no otras puses viņi tomēr gatavi atteikties no vadarbības. Labi. Vēl bija divi pieteikušies runātāji, bet mums vairs nav palicis laika. Un tagad došu vārdu vēstniekam, um, vienam pēc otra, lai viņi vēl atbildētu šos jautājumus, lūdzu. Man šķiet, ka es atbildēju daudz jautājumus sākotnēji, bet tad sagrupēšu vēlreiz par gāzu. Vai jūs atzīstat, ka Gazā ir izveidojies tāds režīms, kurš nāca pie varas ar apvērsuma palīdzību gāžot Fata um, oficiālo valdību. Un es gribu nošķirt. Viena pus, pusotra miljona palestīniešus uh, kā iedzīvotājs un režīmu. Režīms ir brutāls, tas ir pret jebkādu mieru risinājumu. Viņi pārkāp cilvēktiesības un Par to vispār neviens nesaka neko. Lūk, bet tas ir jāņem vērā. Arī jums, ko salūdīs kungs, ja jūs gribat dzirdēt atbildi, vai iespējams politiskas risinājums. Esmu pārliecināts, ka ir iespējams arī veidot politisku risinājumu. Mēs nebloķējam gāzes sektoru vienkārši tāpēc, ka mums tā patiktos. Ir jāizstrādā nu, konkrēti nosacījumi, kas var novest pie situācijas maiņas. Mēs nerunājam tikai par šo jūras ceļu bloķē, bloķēšanu, bet arī par karavīru atbrīvošanu, par visu citu blokāžu atbrīvošanu, lai mēs pārtrauktu kontrabandu, ieroču kontrabandu no Ēģiptes. Šobrīd, protams, šāds nosacījums izpildīt ļoti grūti, jo Hamas ir tur uz vietas un nemaina savas pozīcijas. Līdz ar to mēs varbūt no savas puses varam tikai domāt par to, kā, mm, kāds varētu būt šīs pamatotas diskusijas, vai mēs varam turpināt kādu spiedienu izdarīt uz Hamas, vai arī savādāk risināt šīs situācijas. Mums ir sava pozīcija, mums droši vien tās atšķiras un, no jums, bet um, dilema ir un paliek. Nav tik vienkārši, kā Izraela atvērs vārtus un rītdien tad viss uzreiz ne tikai terorismu bāze, bet tiešām turklāt šitie desmit tūkstoši uh, apdraudējums, kas ir mūsu iedzīvotājiem. Tas uzreiz samildzīs. Tātad, ja jūs pieprasat Izraēlu, lai viņi vienpusēji rīkojas, tad jums tiešām jāskatās, ka tā būtu visaptvaroša atbilde. Jautājums ir, ko mēs varam darīt tieši šajā gadījumā ar kuģi? ja mēs piedāvājam viņiem savu palīdzību, bet viņi no to noraida. Un jautājums ir par lēmumu pieņemšanu, jā, apturēt šo kuģi um, uz augstskāpēt vai nē. Es domāju, ka mēs nebalstām uh, vienkārši uz tādiem pieņēmumiem, bet mēs zinām, ka šis kuģis bija nopietns un mēs nevarējām vienkārši to apturēt. Tāpat vienīgais veids, kā bija, bija, kad karavīri uz tā nonāk uz tā klāja. Par cilvēkiem, kas tad bijuši kuģa un cietušajiem. Deviņi ir miruši, 59 ir ievainoti, noviet, nonākuši viesnīcā, uh, piedod, slimnīcā. Un